un zināšanas. Vienīgais veids, kā būt uzvarētāju pozīcijās, ir, ir nodrošināt šo priekšgājēju lojumu. Paldies, saka priekšādātāji Hakumar kungam, paldies. Līdz ar to debats par šo jautājumu ir noslēgušās. Balsojums notiks trešdien, tātad parīt, pulkstens 12.30. Tagad līdz ar to pāriem pie nākamā darba kārtības punkta un tas ir Moreiras ziņojums par ārkārtas autonomo tirdzniecības preferenču ieviešanu Pakistānai. Referents debatas uzsāks. Lūdzu, jums pirmajam vārds uz četrām minūtēm. Lielas paldies priekšādātāji, dāmas un kungi, Šis ziņojums nav tas ziņojums, ko es pats esmu būtu rakstījis. Nē, es esmu tā tīri negadījuma pēc kļūst par tā um, referentu pašā pēdējā brīdī. Šo ziņoju man kā priekš, kompetences priekšādātājiem saskaņā ar reglamentu vajadzēja šo lomu uzņemties pēc tam, kad referents no tā teicās. Nu, tā tad esmu tāds, nu, nejaušs referents, tāpat laikā esmu arī referents, kam tika noteikti dažādi veidi ierobežojumi. Tas tāpēc, ka uzņēmo šī ziņojuma gatavošanu ļoti sarežģītos apstākļos. Šeit runājam par ārkārtas gadījumu preferenču piešķiršanu Pakistānai, kas izriet no lēmumu, ko pieņēma padomē eh, jau krietni laika iepriekš, un komisija līdz ar to izstrādāja priekšlikumu padomēju un parlamentam. Tā kā šīs ir ārkārta, ārkārtas preferences, un tās uh, Um, netiek saskaņotas ar nediskriminēšanas noteikumiem, tad Pasaules tirdzniecības organizācija uh, par to uztraucās. Un līdz ar to tika pieprasīta arī attiecīga atkāpe, atkāpes piešķiršana no PTO puses, lai šāds preferences varētu stāties spēkā. Neskatoties uz šiem apstākļiem, komisija tomēr šo priekšlikumu parlamentam sagatavoja, nu lūk, un mūsu komitejā, ko vadu, Inta komitejā to arī skatījām noturējām debates par šo ziņojumu, un notika arī balsojums. Šī balsojuma rezultātā, nu, iegūto tekstu liekam priekšā tagad šeit, parlamentam. Jāsaka, te šis temats pats par sevi ir diezgan pretrunīgs manā, un manā komitejā tas ļoti labi parādījās jo šeit runājam par to, kādā veidā izmantojam tirdzniecības preferences, vai tas tiešām ir izmantojams kā ārkārtas palīdzība konkrētai valstī, kas, protams, bija tas iemesls, kāpēc komisija šo priekšlikumu izstrādāja. Un otrām kārtām diskusijas izvērtās arī par to, cik ilgi šīm preferencēm būtu jāpaliek spēkā. Turklāt tika runāts arī par to, kāda veida nosacījumi būtu jāsasaist ar šāda veida palīdzības sniegšanu. Komitejā mēs pieņēmām komisijas priekšlikumu šādu veidu ārkārtas preferences piešķirt Pakistānai. Tas notika ar vairākumu, nobalsojot par, bet tāpat laikā eh, mūsu komiteja pieņēma arī virkni grozījumus komisijas tekstā. Un tajos eh, izdarīta centieni šo preferenču ietekmi mazināt, ierobežot. Šīs izmaiņas un grozījumi cita starpā ietver arī drošības klauzulu. kurā teikts, ka ja Pakistānas imports e, atplaukst ļoti strauji, tad tādā gadījumā šajos tarifa preferencēs e, tiek izdarīti samazinājumi. Ir arī virkne citi nosacījumi, kas prasa. Lai Pakistāna nesamazina izēvielu eksportus, piemēram. Un tāpēc priekšādātājs kundze Visa tā rezultātā, eh, protams, pieņemtais tik un tā vēl ir atkarīgs no PTO pie, piekrišanas, jo vēl nezinām, vai šādu atlaidu PTO piešķirs. Respektīvi, nezinām, vai visiem mūsu centieniem būs bijis jebkāda jēga, bet katrā ziņā būtu bijis labi izmantot šo iespēju, lai norādītu, cik ierobežot ir iespēja izmantot šādus ārkārtas tirniecības preferences kā instrumentu, lai palīdzētu krīzes brīdī vai politiski sarežģītā brīdī tādām valstīm kā Pakistāna. Afganistānu. Protams, ka tāpat riskējam arī radīt diezgan bīstam precedentu. Respektīvi, ka tirzniecības preferences tiek izmantotas politiskiem mērķiem. Varbūt tās drīzāk būtu uh, jāizmanto nu, objektīvākā veidā. Lielas paldies, saka priekšsādātājiem Rēras kungam. Tālāk došu vārdu komisārs kundzei. Krosas kundze, jūs esat šeit aizstājot atbildīgo komisāru de Guhta kungu, kas pievienosies mums uz debatas noslēgumu. Lūdzu. Thank you, madam. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien mēs spriežam par likumdošanas priekšlikumu ārkārtas autonomas, autonomām tirniecības priekšrocībām Pakistānai. Šo priekšlikumu iesniedza komisija pēc izteiktā Eiropadomes lūguma, ņemot vērā plūdu sekas. Šie plūdi skāra Pakistānu pagājušajā vasarā un radīja Pakistānai ļoti lielus zaudējumus, kā arī cieta cilvēki. Es vēlētos pateikties Starptautiskās sirdniecības komitejai un uh, Eh, pateikties par tās atbalstu šim priekšlikumam. Komisija ir nolēmusi eh, pagaidām apturēt eh, importa nodevas 17 dažādiem produktiem no Pakistānas. Šīs tirsniecības preferences liberalizētu apmēram 1 ceturto daļu no Pakistānas importa Eiropas Savienībā, un tās būtu spēkā divus gadus ar iespējamu pagarinājumu uz vēl vienu gadu. Eiropas Savienība apzinās, ka šādas tirzniecības koncesijas, it īpaši jutīgās jomās tādās kā tekstīlijas, var iespaidot Eiropas Savienības rūpniecību. Tieši tāpēc mēs esam nodrošinājuši, lai tiktu saglabāts līdzsvars lai tiktu nodrošinātas gan Pakistānas vajadzības, gan arī tiktu ņemtas vērā mūsu uh, rūpniecības intereses. Uh, šo um, produktu atlase ir ļoti ierobežota. Mēs esam liberalizējuši tikai dažus sensitīvus produktus, un šī liberalizācija būs spēkā tikai uz īsu laika periodu. Tajā pašā laikā mēs esam lūguši Pasaules tirsniecības organizāciju piešķirt mums eh, izņēmumu no PTO noteikumiem, tā lai mēs varētu īstenot šos pasākumus. Kā jau jūs zināt, mēs vēl ar vienu apspriežam šo jautājumu ar citām PTO dalību valstīm un cerams, ka mēs drūz, drīz radīsim risinājumu. Uh, iespējams, ka visi vairs neatcerās tos attēlus, kur bija redzami cilvēki, kas ir pazaudējuši, pazaudējuši pilnīgi visu. Ir jāatcerās, ka šie plūdi radīja ārkārtīgi lielus zaudējumus gan humanitārā ziņā, gan arī ekonomiskā ziņā. Šie tirzniecības pasākumi, priekšsādētāja kungs, protams, nāks kopā ar lielu humanitāro palīdzību apmēram 480 miljonu eiro apmērā, ko Eiropas Savienība jau ir piešķīrusi Pakistānas vajadzībām. Taču šādi tirzniecības pasākumi, kas ir pietiekami ambiciozi, ir ļoti nepieciešami, lai Pakistānas ekonomika varētu atgūties. Tāpat arī mums ir nekavējoties jārēģē uz šiem uh, bezprecedenta eh, dabas katastrofu gadījumiem. Es ceru, ka Eiropas parlaments mūsu priekšlikumu atbalstīs. Tagad pievērsīšos dažiem grozījumiem, eh, kas ir ieteikti. Es, eh, protams, neiedzināšos detalizēti visos šajos grozījumos, bet vēlētos uzsvērt pašus svarīgākos. Es zinu, ka ir izteikts lūgums par autonomu tirzniecības preferenču piešķiršanu ar uh, nosacījumu, ka Pakistāna ievēro zināmus pamatprincipus. Es saprotu, ka šajā sakrībā pastāv zināmas bažas. Jūs zināt, ka cilvēktiesību jautājumi ir neatņemama daļa mūsu ilgtermiņa attiecībās ar Pakistānu. Taču ņemot vērā to, ka šis izņēmums būs spēkā tikai uz īsu laiku un ka situācija patiešām ir ārkārtas situācija, mēs uzskatām, ka šādi nosaucījumi nav īsti piemēroti. Ņemot vērā, ka mums ir noslēgts partnerības un sadarbības nolīgums ar uh, Pakistānu, tad tieši šajā sakrībā vajadzētu vest šāda veida sarunas, lai panāktu ilgtermiņa resinājumus. Mēs nevaram prasīt Pakistānai, lai tā uh, neuzliktu nodokļus vai nodevas zināmiem produktiem. Es uzskatu, ka šādā gadījumā mēs grautu šo preferenču nozīmi, un tas arī runātu pretī mūsu regulas garam. Tajā pašā laikā mēs nevaram prasīt, lai Pakistāna īstenotu visus starptautiskos pienākumus. Uh, No otras puses, mēs varam piekrist, ka tiek ieviests mehānisms, kas ļautu ierobežot uh, bez nodevu produktu importu no Pakistānas, kur jau ir noliktas kvotas attiecībā uz šādu produktu importu. Tāpat arī es piekrītu, ka šīs uh, preferences būtu jāatņem tādiem produktiem, kas varētu ietekmēt Eiropas ražotājus ja e, šo ietekmi komisija būtu apstiprinājusi ar saviem e, pētījumiem. Tāpat mums ir jānodrošina muitas uzraudzība šo noteikumu ievērošanai. Tajā pašā laikā šāds e, prima, primārais uzraudzības mehānisms radītu ļoti lielas prasības attiecībā uz licencēšanu un administratīvajām izmaksām. Mēs zinām, ka lūgums uz tirzniecības uh, preferenču ilguma ierobežošanu. Eh, šāds lūgums arī ir izteikts, bet šī lūguma izpilde noteikti būs ļoti problemātiska. Eh, padome savā kompromisa priekšlikumā, kas tika atainots arī PTO eh, izņēmumā, ir paredzējusi divu gadu termiņu, ko var pagarināt par vēl vienu gadu. Uh, Ja šis termiņš būs īsāks, tad eh, šo preferenču nozīme būs eh, nesvarīga. Tāpat arī es vēlētos norādīt, ka kompromiss ar padomi, ko panācām 10. novembrī, attiecas uz 17 tekstīlie produktiem, kur ir runa par beztarifu kvotām, nevis pilnu liberalizāciju. Mēs eh, tādējādi arī vēlāk iesniedzām attiecīgu lūgumu PTO par izņēmumu piešķiršanu. Tas nav atainots parlamenta grozījumos. Pēc konsultācijām ar PTO dalībvalstīm iespējams eh, vēl citus produktus varētu pakļaut šādām kvotām. Protams, mums ir jāņem vērā uh, maksimālās preferences, ko Eiropas Savienība varētu piedāvāt Pakistānai ar šādiem nosacījumiem. Tieši tāpēc šajā regulā vajadzēs attainot PTO izņēmumu, tik līdz šo izņēmumu PTO būs apstiprinājusi. Tāpat arī es vēlreiz varu apgalvot, ka komisija veiks ikgadēju ietekmes izvērtējumu par autonomijām tirzniecības preferencēm, kas tiek piešķirtas Pakistānai. Šī pārbauda tiks iesniegta gan parlamentam, gan padomai. Un tādējādi tas varētu būt iemesls, kā samazināt eh, šī instrumenta termiņu. Es vēlētos pateikties parlamentām par sadarbību šajā jautājumā. Komisija ir gatava cieši sadarboties ar Eiropas parlamentu, lai šis priekšlikums tiktu pieņemts. Un tādējādi mēs varētu parādīt Eiropas Savienības apņēmību, palīdzēt tām valstīm, kam palīdzība ir vajadzīga. Paldies! Predes kungām divas minūtes ka diskutăm uh, acest raport. Lielas paldies! Man liekas ļoti svarīgi, ka šobrīd spriežam tieši par šo Ferēra ziņojumu. Jo tieši šobrīd gaidam lūk arī lēmumu no PTO par to, vai šī atlaida tiks piešķirta Eiropas Savienībai preferenču piešķiršanai. Kas interesē man īpaši ir tas, ka šī ziņojuma kontekstā būtu jāvērš arī pie citiem tirdzniecības partneriem, nododot viņiem skaidru ziņu, respektīvi, Mums, kā Eiropas Savienībai, ir jābūt ļoti apņēmīgiem piešķirot šādu papildus palīdzību šai humanajā krīzē, papildus tiem līdzekļiem, kas tik sākotnēji nodrošināti. Un lūk, šādu palīdzību varam piešķirt tieši šādā veidā ar tirdzniecības instrumentu palīdzību, lai Pakistānas ekonomika varētu at atsākt uh, izvērsties. Protams, ka, lai šīs preferences nestu rezultātus, tam ir vajadzīgs laiks. Tāpat ir vajadzīgs laiks arī, lai tirdzniecības partneri saprastu, kā norisinās šī situācija. Un jāsaka, rezultāts, protams, arī šai atlaides piešķiršanai nav skaidrs vēl pagaidām, bet ir viena lieta, kas ir skaidra. Respektīvi, mums ir vajadzīga tāda Pakistāna, kas būtu stabila, kas būtu labklājība, kas nevēlas padoties ekstrēmismu spēkiem un kas kļūst par ļoti atbilstīgu, part atbilstīgu partneri cīņā pret terorismu. Un tāpēc es tiešām gribu teikt paldies komisijai un paldies arī Inta komitejai, kas eh, darīja ļoti daudz, lai šos argumentus attiecīgi tekstā arī atspoguļotu. Bet ir vēl divi svarīgi elementi, ko uzskatām par svarīgi mūsu afet komitejā, respektīvi. Nedrīkstam ir jāsaglabā, gluži otrādi jāsaglabā šī saikne starp komerciāliem tirdzniecības pasākumiem un nepieciešam ievērot cilvēktiesības, pamattiesības, pamatbrīvības, un es domāju, ka šeit mums eh, no komisijas skatu punkts atšķirs. Mēs vēlamies tomēr, lai visās nolīgumos, kas tiek slēgts starp Eiropas Savienību un Pakistānu, cilvēktiesības ieņem svarīgu jo, lomu. Un, lūk, arī šajā gadījumā arī tirdzniecības attiecību nolīgumos šāda veida punktam jāto piekļautam. Uh, Tas jau Tas jau nenozīmē, ka komisija var neveikt vispārēju izvērtējumu arī attiecībā uz šādām jomām. Paldies, paldies, turpina priekšsādātājs. Tagad runātāji, kas runās grupu vārdā, un pirmais ir, kas pārīkungs uz divām minūtēm. Priekšsēdētāji kungs, godāmie kolēģi, situācija Pakistānā ir pat eh, tik ilgu laiku pēc katastrofas vēl viena ir slikta. Eh, cilvēki, cilvēkiem Pakistānā ir vajadzīga mūsu palīdzība. Tieši tāpēc ir pareiza Eiropas Savienības rīcība. Mēs nekavējoties sniedzām eh, miljoniem lielu palīdzību, un ir ļoti svarīgi, lai šī palīdzība nonāktu pie tiem, kam tā ir vajadzīga. Nesmu īpaši apmierināts ar to, ka komisija ir likusi priekšā ārkārtas palīdzības pasākumus īstermiņa eh, tirdzniecības preferencēm. Tas tika darīts pēc padomes lūguma. Es jau ilgu laiku ir, esmu lūdzis to, eh, ka tie, kas ir atbildīgi Eiropas Savienībā par šo politiku, lai tie ierastos pie mums uz parlamentu, piemēram, ārkār, eh, pārstāve ārlietu jautājumos, un lai mēs varētu uh, Uh, beidzot nolikt tādu ilgtermiņa stratēģiju šāda veida palīdzībai. Iespējams, ka tādā veidā mēs varētu visus pārliecināt, ka tiešām šādā veidā mēs varēsim rīkoties. Mēs diez vai varēsim visu panākt ar īstermiņa pasākumiem. Esmu pateicīgs te Vitkungam un arī pārējiem, kuriem ir izdevies sagatavot tādu dokumentu, kas komitejā guva lielu atbalstu. Te ir runa tieši par šo laika ierobežojumu, ko mēs vēlējāmies ieviest. Uh, un eh, cerams, ka mēs varēsim izvairīties arī no nepareizas virzības. Kāda ir situācija Pakistānā pašlaik? Jā, protams, Bin Ladens ir likvidēts, bet mums ir jāatcerās par to, ka uh, varas iestādes visticamāk zināja, ka šis cilvēks lēpjas šajā valstī. Um, manas politiskās grupas biedri nav īpaši apmierināti, un mums vajadzētu zināt, kādā veidā mums rīkoties pēdējos sarunās. Uh, Eh, es domāju, ka būtu labi, ja mēs rītdien varētu nobalsot par grozījumiem, un mums nevajadzētu uh, gals, balsot galīgi, mums vajadzētu vēlreiz paskatīties, kādas būs. Uh, Kādi būs secinājumi pēc PTO sarunām, un pēc tam mēs varētu arī dot savu galīgo apstiprinājumu šai palīdzībai. Paldies, tagad sociāldemokrata vārdās Ustas kungam pusotra minūte. Komisāri! Priekšsēdētā kungs, dāmas un kungi, komisārs kundze. Mēs tā īsti nesaprat, nesaprotam, kādēļ Inta komiteja par katru cenu vēlējās debatēt par šo jautājumu plenāru sēdē. Tā vietā, es nezinu, vai pareizais risinājums būtu atgriezt arī komitejai. Vajadzētu koncentrēties uz jautājumu pēc būtības. Es piekrītu tam, ko sacīja Rērs kungs. Šajā ļoti sarežģītajā pasaulē, kas cieši no lielām traģēdijām nepārtraukti. Tas būtu briesmīgs uh, precedents, ja eh, humanitāra traģēdija vai ārkārtas situācija kļūtu par iemeslu tā, lai mēs radītu precedentu tirzniecības uh, pārvēršanai par politisku ieroci. Tas varētu ļoti smagi vērsties pret trūcīgākajām valstīm, kurām ir vajadzīgi stabili tirzniecības nosacījumi ilgā termiņā. Uh, ko nekad nedrīkst aizstāt ar attīstības palīdzību. Jo galu galā šāda tirzniecības nosacījuma izmaiņas diez vai palīdzēs e, cilvēkiem, kas ir cietuši no plūdiem, un beig beigās Eiropas tekstilnieki būs tie, kas maksās e, par šo palīdzību. Mums ir jāņem vērā arī citi faktori, jāņem vērā Solidaritāte ir viena lieta. Cilvēki ir cietuši no plūdiem, bet vēl viens no iemesliem, kādēļ tika nolēmts sniegt šo palīdzību, e, bija mērķis palīdzēt Pakistānai kā cīnītājai pret terorismu. Bet lūk, visa šī uh, pelēkā zona, un, un, kas valda starp e, šajās dīvainajās attiecībās starp Alkaidu, uh, Pakistānu un tā tālāk parāda to, cik mazu šo valsti var paļauties. Paldies, un tālāk liberāļu grupas vārdā Rinaldie kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi! Kaut kas šeit nav kārtībā ar šīm debatēm, kas notiek maijā 2011. gadā, ja gal galā šie plūdi notika pagājušajā vasarā. Jā, 12 miljonu cilvēku zaudēja savas mājas, 20% valsts eh, tika izpostīta. Es nepievienojos sociālistiem, nepievienojos tam, ko sacīja Šustaskungs. Mēs joprojām cenšamies eh, izdomāt, izlemt, kādi instrumenti būtu visefektīvākie, lai palīdzētu Pakistānai, jo mēs nepanācām to, ko vēlējāmies ar savu palīdzību. Un šķiet, ka arī eh, komercpolitikai ir vajadzīga tāda nopietnāka attieksme, Arī tirzniecības politikai ir jābūt vienam no ceļiem, kā palīdzēt cilvēkiem izkļūt no grūtas situācijas. Protams, tas nav vienīgais instruments, taču tā ir daļa no palīdzības pakotnes, un jāsaka, Eiropas industrija jau tāpat ietekmē krīzes. Domāju, ka komiteja ir padarījusi labu darbu. Mēs atbalstījām 37. grozījumu, kas ļautu iekļaut drošības klauzulu Šie, protams, nav labākie laiki Pakistānai. Pārāk daudz cilvēku neveic, nepild savus pienākumus. Mēs vēlamies arī, lai Indija mainītu savu attieksmi, noraidošu attieksmi, ko tā ir ieņēmusi PTO, jo gal galā tam vajadzētu būt labu kaimiņu attiecību žestam. Jā, attiecības ir sarežģītas. Uh, un trūks tātad savstarpējas saprašanās, eh, vainīgo meklēšanas, piemēram, eh, vainīgo meklēšanas par teroraktiem Bombajā, un tomēr mm, abas valstis, īpaši Indija, varētu izrādīt eh, šādu labu kaimiet attiecību žestu un savās divpusējās sarunās izspriest šo jautājumu. Protams, šī te kriketa spēlēja raksturīgā diplomātija, ko izvērš eh, Pakistāns parlaments, varbūt nav labākais, ko viņi varētu darīt. Taču mēs esam aicinājuši PTO starpparlamentārajā asamblējā Ženēvā uzlabot situāciju tā, lai eh, tirzniecības sistēma varētu rēģēt un palīdzēt valstīm, kas ir nonākuši grūtā situācijā jo gal galā tā mēs varētu aizsākt jaunu tirzniecības ēru. Karīma kungs nākamais. Priekšsēdētā komisāra kolēģi. Šis bija vis, šī bija varbūt vislielākā dabas katastrofa, kas jebkad skārus Pakistānu. Jā, mēs reaģējām ātri. Komisija Georgieva uh, ieradās eh, Pakistānā, esmu ticies ar premjerministru uh, un mēs varējām apspriest Eiropas Savienības sniegto palīdzību. Kāda lieta bija pilnīgi skaidra. Mums vajadzēja domāt ārpus rāmjiem. Mums bija jāmeklē jauni risinājumi, lai sniegtu palīdzību. Ne tikai palīdzība, bet arī tirzniecība bija zināmā mērā atbildus to, lai sniegtu īstermiņu palīdzību. Man ir prieks, eh, ka komiteja pēc eh, karām diskusijām tomēr ir apstiprinājusi šo ziņojumu. Nonākusi pie kaut kā, kas ir daudz maz pieņemams, taču daļa no grozījumiem, uz kuriem atsaucās jau komisāre, faktiski ir mainījusi to attieksmi, ar kādu mēs sākotnēji reaģējām uz šo nelaimi. PTO jau ir atzīmēta negatīva attieksme pret mūsu priekšlikumu, Indija no vienas puses apgalvo, ka uh, tam nevajadzētu tikt iekļautam uh, eh, sarunās par privās tirdzniecības līgumu noslēgšanu ar Indiju, jā, protams. Taču mēs cenšamies atvieglot tirdzniecību tieši no Pakistānas. Indijas attieksme ir ne, nekonstruktīva, tādēļ es aicināju viņus pārdomāt. Mums ir arī garantija, ka tiks veikts ietekmes novērtējums katru gadu. Jā, es saprotu, ko jūs sakat par drošību, bet es gandrīz neizdzīvoju Bombejas eh, teroraktos, bet tas nav iemesls, lai pagrieztu muguru Pakistānai. Lūdzu atbalstiet komisijas priekšlikumu. Paldies, kolēģi! Jūs visi pārsniedzat laiku un tā diezgan krietni. Tādēļ lūdzu turieties pie atvēlētā laika. Teilor kungs. Zaļo grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Es tāpat kā daudzi pievienojos bažām un līdzjūtībai, kas attiecināms cilvēkiem, kas ciet no plūdiem. Taču, kad es paskatos kā politika iejaucās tirzniecībā, tad man šķiet, ka šīs rekomendācijas būtībā krietni atšķaida sākotnējo priekšlikumu. Jāmin, ka laika bija ļoti maz, un šis saīsinājums uz vienu gadu no trīs gadiem arī ir nepieņemams. Tas neļaus Pakistānai izmantot labumu, ko dos uh, dažādo nodevu pazemināšana šajā laika posmā. Tālāk gada ziņojumi. Nu, tie ir tā kā ceturkšņu ziņojumi par ieviešanu. Un beig beigās tā būs, tas viss būs saistīts ar milzu birokrātiju. Un beig beigās beigsies gada laikā Es tiešām atbalstu to viedokli, ka vajadzētu šo ziņojumu nosūtīt eh, atpakaļ izskatīšanai komitē grozījums no 43. Nu tad galu galā izstrādāsim tādu priekšlikumu, kas patiešām sniegs palīdzību Pakistānai. Un visbeidzot, tas viss norāda uz to, ka ir jāpārskat veids, kā strādā PTO un to ir jāpārvērš par patiesi demokrātisku orgānu, kas strādā caurskatāmi un no kuras locekļiem var prasīt atbildību. Mm, goja vārdā Šolts kungs. Dankā, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāri kungs, godāmie kolēģi. Ir pagājis jau gandrīz gads, kopš Pakistānas iedzīvotāji cieta no milzīgiem plūdiem. Mēs e, visi varam just līdzi šiem cilvēkiem, kas ir diezgan biezi apdzīvota. Mums ir jāatcerās, ka pēdējo sarunas vēl ar vienu nav beigušās, un e, tādējādi šie tirzniecības atvieglojumi, es uzskatu, nav piemērota palīdzība Pakistānai. Mēs vienmēr esam lūguši komisiju sagatavot B plānu, lai mēs varētu ātri ļaut e, Pakistānas iedzīvotājiem atjaunot savu valsti taču šāds alternatīvs risinājums netika sagatavots. Varbūt komisijā trūkst ideju, vai arī tā ir bezpalīdzīga, jo tā jūt pretestība Eiropadomē. Jo pretējā gadījumā šķiet, ka pašlaik šīs sarun, smagās sarunas PTO tiek izmantots kā alibi tam, lai nekas netiktu darīts. Jūs taču jau iepriekš, un arī mēs zinājām, ka mm, ārlietu ministrs no Vācijas un arī pārējām valstīm ir nosūtījuši cilvēkus uz šo misiju. Mums ir jāatcerās, ka nu, mēs Pakistānai varētu piešķirt eh, GPS plus statusu. Bangladešā taču arī cilvēki ir uh, guvuši dažādus labumus, jo tās ir ratificējusi vairākas konvencijas attiecībā uz vidas aizsardzību un darba standartu ir ievērošanu. Uh, Līdz ar to uh, Pakistāna var importēt izēvielas un tās eksportēt uz Eiropas Savienību. Mums ir jāatcerās, ka pašlaik mums vajadzētu palīdzēt Pakistānai, jo tā ir viena no nabadzīgākajām valstīm pasaulē. Ir jāatcerās arī par komisijas eh, jauno priekšlikumu attiecībā uz tirdzniecības preferencēm. Es domāju, ka tieša palīdzība no plūdiem cietušām valstīm būtu daudz labāka. Pašlaik Pakistāna cieš no tā, ka tā nesaņem solīto palīdzību, un līdz ar to Eiropas Savienības tās arī cieš, jo mēs vairs neesam ticami kā politiķi. Morgantī kungam vārds. Signor Presidente, onorevoli kolēģi! Priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Šis ziņojums, sakot, sakot, ir vienkārši nepieņemams. Es, protams, saprotu, ka ļoti traģiska situācija Pakistānā bija pagājušajā gadā, kad tā piedzīvoja plūdes, un, protams, ka bija ļoti pareizi un pamatot Pakistānai arī palīdzēt, un Eiropas Savienība galgalā ir iztērējušiem nulkiem jau kādu pusmiljārdu eiro. Un tā jau nav maznozīmīga summa, bet šis jaunais centiens ir pilnīgi absurds, jo šāda veida preferences pievēršas vienai nozarei, kas ir dominējoša Pakistānā, tekstili ir uh, izstrāda un savukārt uh, konkurence Eiropā tas pilnīgi sašķobīs. Mēs taču nevaram nodot savu tekstilu no izstrādājumu nozaru šeit Eiropā. Nu tad lūk, mums jāpaļaus uz PTO aizsardzību. Tagad tik pieminēts tāds valsts kā Indija, kas ir Pakistāns vēsturiskais ienaidnieks, un tās gal galā ir piekritušas, eh, ir piekritušas dot piekrišanu šāda veida eh, Eiropas Savienības prasībai, un līdz ar to tā, protams, prasīs pretim kaut kādu veidu labvēlīgus apstākļus priekš sevis. Es domāju, ka Eiropas Savienības tirdzniecības politika šobrīd diktē, nu, visļaunākā veida neokolonālisms. Tas man nav pieņemams. Paldies. Tālāk grupām nepiesaistīto deputātu vārdā Molcerkungs. 2010. gadā Pakistānā notika tāda dabas katastrofa, ko pat varētu salīdzināt ar teroristu uz uzbrukumiem. Nekavējoties tika sniegta vairāk miljonu palīdzību Pakistānai, un tagad Pakistāna ir ie, varētu iegūt eh, dažādus muitas eh, nodevu atvieglojumus. Eiropas Savienība ar šādiem tirniecības atvieglojumiem varētu ļaut šajā nukleārajā eh, atomu lielvalstī Pakistānā ļaut turpināt attīstīties teroristu tīkliem. Ir jāatcerās, ka Pakistānas vadība jau ir sevi pārdevusi rietumiem. Tas, ka amerikāņi tikko ir likvidējuši Bin Ladenu, ir uh, pacēlis daudz dažādu delikātu jautājumu. Protams, ka Alkaida šefi jau visiem ir pazīstami, un to izdošana varbūt ir pat uh, kaitējusi Pakistānas suverenitātei. Ir jāatcerās, ka šādi uh, noziedznieki ir jāved tiesas priekšā, nevis vienkārši ar mērķi jānoslepkavo. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk, atsevišķie runātājiem vispirms Rangelkungs, divas minūtes. Paldies, priekšādātāji. Komisārs, komisār kungs, referent, referentam arī paldies. Pirmkārtām gribu pateikties Tautas partijas kolēģim Mario Davidam kurš gan nevarēja būt šovakar šeit pēcpusdien, bet ir paveicis šai ziņā ļoti daudz darba. Un gribēju teikt, ka mēs vienmēr esam domājuši, ka atbalsts sniegšana plūdu upuriem ir morāli un ētiski svarīgs jautājums, un tāpēc mēs atbalstām no sirds, atbalstām visus pasākumus, kas tika īstenoti, lai tradicionālās humanās palīdzības ietvaros palīdzētu šai valstī. Mēs pat domājam, ka lūk, vajadzētu vēl tālāk turpināt strādāt, lai stabilizētu situāciju jo, protams, miljoniem cilvēku cieta plūdu gadījumā, bet mēs gan nevaram pieņemt to, ka Eiropas Savienības tirniecības politika šobrīd tā sāk, to, to sāk uzskrīt par instrumentu humanās palīdzības sniegšanai. Mēs uzskatām, ka tam būs ļoti negatīvas sakas. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienība, un it īpaši runājam par dienvidu reģionu valstīm, kur ir tekstila industrija, nu, izjutīs sekas, un šī nozara tiks apdraudēta. Finanšu krīze tāpat jau ir bijusi gana skarba. Nu, un otram kārtām atcerēsimies PTO. Mē, tas ir lielākais, spēcīgākais irniecības bloks, uh, un Pakistānas nozars tajā visā iekļaujas. Tā vis, šādu preferenču piešķiršana radīs līdzsvaru trūkumu un uh, situācija nebūs pozitīva nebūtu. Un ja tagad sastopamies ar šādu situāciju arī PTU, PTO, tad jāsaka, mēs jau runājam par 18 mēnešiem, kas pagājuši ļoti aktīvās, intensīvās sarunās, un lūk, tas ir vienīgais, pie kā esam varējuši not, nonākt. Mēs varam atbalstīt to grozījumu, ar kuru tiek pielikts, pielikts punkts visiem, visai šai uh, darbībai. Nav jau tā, ka mēs nejust solidaritāti pret Pakistānu, nē. Mēs vienkārši uzskatām, ka humānā palīdzība ir jāsniedz pareizajā veidā. Paldies, tālāk Andraša Barējas kundze uz pusotru minūtu lūdzu. Paldies priekšādātā. Komisār kungs. Sēdēšot pie šī parlamenta ziņojuma, esam izjutuši būtiskas pretrunas Jo vairāk tāpēc, ka, lai īstenot šeit minētos pasākums, ir vajadzīga zaļā gaisma no PTO. Sākotnējais komisijas priekšlikums jau ir sarežģīts, un tas jau tika nosūtīts uz Ženēvas. Domāju, ka ir, protams, ļoti svarīgi palīdzēt Pakistānai. Mēs saprotam, ka varam piešķirt zinām veidu tirniecības preferences, kamēr vien tiek ņemtas vērā arī Eiropas nozars pārstāvju specifiskās vajadzības, respektīvi tekstilu nozara. Jo tekstilu nozara ir jāsaka tā, kas ir cietusi vien, nu, visvairāk finanšu krīzes rezultātā. Un šie pasākumi turklāt jāskatās starptautiskās sirdniecības kontekstā, tur, un tas, protams, liecina par to, ka strauji pasākumi nav iespējami, tad visam ir vajadzīgs laiks. No tā mums vajadzētu gūt mācību. Tāpēc varbūt mums vajadzētu palīdzēt ar mm, Pakistānai, bet ne ar šī priekšlikuma palīdzību, jo šeit netiek ņemta vērā tā ietekme, ko pasākumu atstātu uz Eiropas Savienības tekstilu izstrādājumu nozari. Turpat gluži otrādi, tas var tam varētu būt ļoti negatīvs sekas. Tam varētu, šim pasākumam var būt ļoti negatīvas sekas, jo turklāt vēl arī varētu būt problēmas ar darbības grafiku. Jo galā PTO zaļā gaisma jau nav vēl saņemta. Paldies, saka priekšādātājs Varēs kungs uz pusotru minūti. Paldies, priekšādātāji komisāra kungs. Lūk, strādāt pie šī ziņojuma atkal jau esam sastapušies ar, nu, liekulības eh, paraugu no komisijas puses tā ir vēlme humanās palīdzības aizsegā runāt par kaut kādiem pavisam ļoti nopietniem komerci jautājumiem un divpusējām attiecībām. Tiek šī dabas katastrofa izmantota, lai kalpotu kaut kādu veidu ekonomisko grupu interesēm atsevišķās dalību valstīs. Galvenā ideja, protams, ir palīdzēt Pakistānā, un tas jau viss ir ļoti labi. Uh, Nu, varam viņam kaut vai palīdzēt tad ar turismu, bet ja runājam par tirdzniecības preferencēm, tad tā visa rezultātā nodrošināsim priekšrocības lielajiem Eiropas Savienības importētājiem. Nu, rezultātā, jā, protams, šī cukurainā kārtiņa pa virsu jātiek uzlikta, lai noslēptu to realitāti. Politiķi paši ļoti labi saprot, kāda ietekme būs šāda veida tirdzniecības preferencēm un cik negatīvi tās ietekmēs tekstilu izstrādājumu nozari. Šī nozara jau tik smagi ir cietusi pasaules tirdzniecības liberalizācijas rezultātā. Šajā ir, tas var novest pie milzīga bezdarba, pie nabadzības. Un situācija vēl pasliktināsies, mm, nu, pasliktināsies tādos reģionos, kā, piemēram, Portugāles dienvidos, kur tāpat jau valda sociālā krīze. Un tur vēl papildus tagad, lūk, mm, ko jau ir, krīze jau tā pastiprināja visu šīs SVF iesaistīšanās Portugāles situācijā. Uh, Portugāles parlaments ir pieņems vienprātīgu rezolīciju pret šādām preferencēm. Mums ir vajadzīga aizsardzība Eiropas tekstu izstrādājumu nozarei. Nu, un šāda veida pasākums un priekšlikums no komisijas puses nevaram pieņemt. Paldies. Pidzoto kundze tālāk uz vienu minūti. Godātie kolēģi, dāmas un kungi. Šovakar runājam par regulu, kas iet pret Eiropas iedzīvotājiem. Tā, protams, tiek pasniegta mums zem tādas solidaritātes maskas. Jo mēs jau šeit nerunājam par augstas kvalitātes tekstilu izstrādājumiem un par godīgu konkurenci. Tāpat jau pastāv šāda konkurence no Turcijas, no Pakistānas, no Indijas puses. Šeit netiek nodrošināts nekādas sociālo tiesību obligātie standarti šajās valstīs. Šajās valstīs būtiski liela Eiropas ražotāji ir jau pārvietojuši savus uzņēmumus un darbojas un mēs pat nezinām, ko beigu beigās pateiks PTO šajā saistībā. Jo šobrīd šķiet, ka Eiropa ir pilnībā apņēmusies darīt kaut ko tādu, kas kaitēs pašus pilsoņiem un vienai no tās eh, kvalitatīvajām nozarēm. Līdz ar to ceru, ka šis priekšlikums izgāzie, izgāzīsies. Paldies tālāk par Stāmkos kungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Protams, ka humanitāras palīdzības piešķiršana uh, Pakistānai ir saprotama. Es saprotu komisijas argumentāciju par labu autonomiem tirzniecības noteikumiem um, attiecībā uz Pakistānu, taču es nepiekrītu komisijas priekšlikumiem, saskaņā ar kuriem galvenais sloks eh, tiks uzkrauts divām nozarēm Eiropas Savienībām. Teks tekstilu industrijai un bioetanola ražošanai. Tekstila uh, rūpniecība jau tā atrodas milzīgi, zem milzīgas spiediena uh, eh, PTO tirzniecības liberalizācijas noteikumu rezultātā. es biju uh, eh, deputāta, parlamenta deputāta Grieķijā uh, četras sasaukums pēc kārtas. Un šī joma ir viena no tām, kurā ir visvairāk nodarbināto. Globalizācija šo nozari ietekmē ļoti negatīvi. Attiecībā uz bioetanolu nozari šajā Eiropas Savienībai jaunā e, nozarē ir ieguldīts ļoti daudz naudas, bet Pakistānā ir e, arī šis ir viens, šī ir viena no nozarēm, kas ir konkurētspējīga. Runājot par šo īpašo preferenču režīmu noteikšanu, tas nav saistīts ar noteiktiem nosacījumiem, bet tam tā būtu jābūt, ja mēs gribam Pakistānai piešķirt eh, vispārējo preferenču plus statusu. Un jautājums arī, vai gal galā šāda preferenču noteikšana īstenībā palīdzēs iet šiem plūdos. Man par to ir šaubas. Man ir labā grib palīdzēt cietušajiem, mēs varam piekāpties, bet kāpēc mums vajadzētu apdraudēt tieši tekstilu industriju, kāpēc mēs nevaram iziet uz citām preču grupām un tādējādi palīdzēt pludos cietušajiem? Preferencēm jābūt arī ierobežotām laikām un ir jābūt arī drošības klauzulai, kā tas ir norādīts EPP grozīmos. Un tālāk Langas kungs uz minūti. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Mēs visi esam pārliecināti, ka mums ir jāpalīdz cilvēkiem Pakistānā, taču es uzskatu, ka komisijas ieteiktais instruments ir nepareizs vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, mēs nevaram pierādīt, ka šie tirsniecības atvieglojumi do, dos labumu plūdos cietušiem cilvēkiem. Gluži pretēji, jau tagad var konstatēt, ka tekstīlī, tekstīlī industrija Pakistānā atrodas citos reģionos, un pēdējo gadu laikā īstenībā tur ir vērojama pat izaugsme. Tas nozīmē, ka tekstīla industrija vispār nemaz nav cietusi. Un uh, šķiet, ka cilvēki, kas ir cietuši no plūdiem, īstenībā neko neiegos no šiem atvieglojumiem. Es, protams, varu saprast, ka uh, valstī ir vajadzīga ABS plus nosacījumi, bet šī valsts šiem nosacījumiem absolūti neatbilst. Bet tagad tai tiek piešķirti līdzīgi atvieglojumi. Savukārt tādas valstis, kas šiem nosacījumiem atbilst, piemēram, Bangladeša, nesaņēma e, šādu palīdzību. Ir jāatcerās, ka šī palīdzība arī nav solidāra, jo galu galā uh, sloks Eiropā gulsies tikai uz zināmām nozarēm un zināmām dalību valstīm. Ja mēs vēlamies rīkoties, tad mums ir jārīkojas solidāri, jāiesaista visas valstis, visas jomas. Tas nozīmē, ka pareizais ceļš būtu tieša palīdzība plūdos cietušajiem. Paldies, tagad vārds Saļevska kungam. Priekšsēdētāja kungs, Jā, protams, ka es jūtu līdz cietušajiem plūdos, un ir ļoti labi, ka Eiropas Savienība ir nekavējoties piegādā, eh, piedāvājusi un nodrošinājusi humāno palīdzību. Pakistānas nākotne ir svarīga pasaulē, svarīga Eiropai. Tā ir svarīga valsts cīņā pret terorismu. Eh, tā ir arī imigrācijas avots Eiropas Savienībā, diemžēl. Līdz šim Eiropas Savienība nav skaidri izklāstījusi savu jauno politiku attiecībā pret Pakistānu. Šiem tirzniecības atvieglojumiem nav tā teikt tieša saņēmēji. Nav precīzi definēta šī instrumenta izmantošana. Un šis priekšlikums tieši nepalīdz cietušiem plūdos un tas arī nepalīdz attīstīties valstī. Šeit Eiropai jāatzīmē divas interešu jomas uh, - Pakistānā cīņa pret terorismu un uh, valsts ekonomiskā izaugsme. Bet tam visam jābalstās uz likumu un kārtību, uz tiesiskumu. Tādēļ mums ir jānosaka skaidrs mērķis, un, ja mēs to vēlamies, tad ir jāizveido pilnīgi skaidrs un nepārprotams prieks priekšlikums par uh, palīdzību valstī, un tam ir jābūt pakļautam noteiktiem nosacījumiem. Pakistānai ir jāpierāda, ka tā patiešām sadarbojas ar mums uh, cīņā pret terorismu un tiesiskuma veidošanā un nodrošināšanā savā valstī. Un ja jau šāds atvieglojums tirniecībā tiek piešķirts, tam ir jābūt visaptverošam, nevis jātiecina tikai uz dažām nozerēm, tāpēc pašreizējais uh, priekšlikums būtu jānoraida. Un es aicinu Eštons kundze nāk klajā ar visaptverošu plānu sadarbībā ar Pakistānu Mārtiņu kungs. Paldies! Pirms astoņiem mēnešiem eh, sāka izstrādāt šo te paketi un pēc astoņiem mēnešiem mēs joprojām par to runājam, to neīstenojam. Kādēļ mums šī pakotne bija vajadzīga? Ir atšķirības starp palīdzību un to, kas ir iekļauts šajā tirzniecības pakotnē. Jā, palīdzība ir svarīga, taču šī te ideja eh, atvieglot tirzniecību eh, bija dot eh, impulsu, lai atjaunoties investīcijas rūpniecībā, uh, Un nav uh, tiesa, kā jūs apgalvojat, ka tekstila industrija necieta no plūdiem. Tā cieta tieši tāpat, un daudz no tekstila uzņēmiem bija izvietot šajos uh, aplūdušajos reģionos. Un līdz ar to tas būtu devis impulsu atjaunot tekstila rūpniecību, ja viņiem būtu garantīja, ka viņu produkcijai ir tirgus. Taču Diemžēl ļoti neviennozīmīgi tika uzņemts mūsu priekšlikums. Drošības eh, klauzula ir laba lieta, bet viens gads tas ir smieklīgi. Tas faktiski nedos iespēju veikt nepieciešamās investīcijas. Jā, ļoti žēl, ka in Indija ir bijusi tik neatbalstoša PTO ietvaros, bet nu šī saucamā, tā saucamā kriketa laukuma diplomātija, protams, liek mums atzīt, ka gan human, humanitāri jautājumi, gan drošības, inst, eh, droš, drošības situācija ir svarīga Pakistānas nākotnē. Paldies! Pāriem pie brīvā mikrofona. Procedūras Zaborskas kundze pirmā. Priekšsēdētāja komisārkungs. Šis ir jautājums, eh, kas liek mums paust dalītus viedokļus šajā parlamentā bet par spīti tam, ko es dzirdēju, es piekrītu padomus priekšlikumam. Esmu deva komitejas locekli un vēlos pastī, pasvītrot šo te svarīgo aspektu humāno palīdzību, kas tiek sniegta nekavējoties. Taču, diemžēl, ar to nepietiek. Mēs palīdzam vairāk, ja ļaujam cilvēkiem palīdzēt pašiem sev. Tāpēc es apsveicu muitas barjeru noņemšanu kaut vai tikai uz laiku. Tas palīdzētu pārvarēt sākotnējās grūtības. Un iespējams, ka šī ir e, tāda liederīga pieeja. Mums varbūt vajadzētu pārdefinēt attīstības palīdzību, ko sniedz Eiropas Savienība. Ķīna drīzāk apdraud mūsu tekstilu nozari, nevis Pakistānu. Jūtas kunga viena minūte. Unii din kolēģi nošķi ați observat. Mēs paldies. Kā jau atsevišķi kolēģi teica, nu, mēs jau pirms vairākiem mēr, mēnešiem novērojām, ka šāda veida preferences piešķiršana Pakistānai acīm redzot nespēs atrasināt situāciju, kas saistīta ar plūdos cietušajiem, jo šāda veida tirdzniecības instrumenti nav piemērots steidzamības jautājumu risināšanai šādas tirniecības preferences tiešā veidā nepalīdz tiem cilvēkiem, kurus uh, skāruši plūdi, bet ir virkni citi pasākumi, kas var palīdzēt paka, uh, Pakistānas ekonomikai. Šāda veida uh, ir arī tāda pasākuma, pret kuriem novērsusies PTO. Nu, piemēram, te varam runāt par politikas saskaņošanu, par tirniecības uh, preferenču piešķiršanu atbilstīgā procedūrā valstīm. Uh, Bet šajā gadījumā e, mēs varam rīkoties citādāk, lai apstiprinātu solidaritāti. Tanakungs. Pagājušās vasaras plūdu attēli Pakistānā bija patiešām šokējoši. Tieši tāpēc Eiropas Savienība vēlējās īstenot palīdzības pasākumus, lai palīdzētu šiem e, daudzajiem pakistāniešiem. Humanitāro palīdzību vajadzētu piešķirt bez e, kaut kādām politiskām saiknēm, taču tirsniecības Mm, atvieglojumi, manuprāt, ir pretrunīgs pasākums. Šajā valstī Beņladena nogalināšana vēlreiz ir pierādījusi šīs valsts divpusējo pieeju terorismu apkarošanai. Es uzskatu, ka šīs ār, šī ārkārtas tirzniecības atvieglojumi būs tad kā balva Pakistānas valdībai par cieņas trūkumu. Tāpat ir jāatcerās par Bangladešu, valsti, kas arī bieži cieši no plūdiem. Šī valsts cietīs no negodīgas konkurences. Arī šī valsts ir ļoti atkarīga no tekstīlī industrijas. Es pilnībā piekrītu tam, ka šis pasākums ir uzmanīgi jāapsver, ņemot vairāk visus tos iemeslus, ko minēju savā runā. Obermai ir kungam vārds. Paldies priekšsādētāji, komisāra kungs. Šis projekts ir uzbrukums Eiropas Savienības tekstīla industrijai, bet vajadzētu parunāt arī par humanitāro aspektu. Muitas atvieglojumi ir jāsaista ar cilvēktiesību pārkāpumu ierobežošanu. Es šeit domāju par kristiešu uh, aizskārumiem, par sieviešu tiesībām, ir jāatcerās par nāves sodiem, ir jāatcerās, ka fundamentālisms attīstās Pakistānā visās, visos sabiedrības slāņos. Tāpat arī uh, Islāma universitātē ar, ir arvien vairāk eh, studentu. Mums ir jācīnās pret radikālismu, un, manuprāt, mēs īsti neticam, ka varēsim to paveikt. Eiropas Savienība vēlas piešķirt izniecības atvieglojumus, bet eh, vienlaicīgi nerunā par tādiem ļoti svarīgiem fundamentāliem pamatjautājumiem. Tad neviens nebija pierakstījis jūs eh, brīvā mikrofona procedūrai. Ja jūs tiešām pacēlāt roku agrāk, tad eh, varbūt jūs varat arī izteikties. Lambertas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, runāju kā delegācijas priekšsēdētāji, kas strādā pie Pakistānas jautājumiem. Manuprāt, mēs šeit šodien raudam krokodila asaras. Cilvēki pauž viedokļus, kas ir 180 eh, grādus pretēji tā, tiem viedokļiem, ko tie parasti pauž. Spriežot par šādiem jautājumiem šeit, plenārsēdē, mēs esam dzirdējuši solījumus no Uh, komisijas, ka šie atvieglojumi nerunās pretī Eiropas Savienības eksportam. Vai kaut kas ir mainījies? Mēs šeit runājam par Pakistānas tekstīlijām, tāpēc, ka šai valstī tekstīlijas ir ļoti liela eksporta prece. Mm, dažu mēnešu laikā nekas īpaši nevar mainīties. Ir jāatcerās, ka palīdzība tiek sniegta plūdos cietušajiem reģioniem. Mēs runājām par to, tad, kad bijām vizītē Pakistānā un dzirdējām no Pakistānas parlamenta deputātiem, ka tas dotu labumu uh, Eh, šai industrijai viņu vēlēšanu apgabalos. Es domāju, ka mums vajadzētu paust skaidru signālu, kāpēc mēs neatbalstam šo pasākumu. Paldies. Eh, tagad dodu vārdu komisijas pārstāvim komisāram Deguhtam. Paldies, priekšādētāji. Pirmkārt, es vēlētos atvainoties par to, ka nevarēju piedalīties debatēs jau no debašu sākuma, taču es Eh, biju ceļā no Briseles ar lidmašīnu. Un jūs eh, bijāt nedaudz pa priekšu eh, laika grafikam, ko, protams, var slavēt, bet līdz ar to es nokavēju šīs debates. Es ņēmu vērā visus komentārus, kas tika pausti par šo ziņojumu, un es vēlētos uzsvērt vairākas lietas. Pirmkārt, mēs šeit nerunājam par brīvās arzniecības nolīgumu. Man šķiet, ka liela daļa runātāju runā tā, it kā te būtu runa par kaut kāda veida brīvās tirzniecības nolīgumu. Jo, protams, ir saskatāmi vairāk līdzīgi elementi, piemēram, sociālie nosacījumi, ilgtspējīgumam. Mēs to šeit neizskatām, jo šis pasākums ir ierobežots laikā. Otrakārt, Mēs nespriežam arī par GPS, par vispārējo preferenču sistēmu. To mēs darosim nākotnē. Mēs spriedīsim par to, kuras valstis varēs iekļaut šajā sistēmā un kuras nē. Šāds priekšlikums ir nācis klajā Eiropas Savienībā ņemot vērā plūdus, kas notika Pakistānā. Šis pasākums ir ierobežots uz diviem gadiem un iespējams to varēs pagarināt uz vēl vienu gadu. Taču es vēlētos atgādināt, ka grozījums, mm, kas paredz uh, šos pasākumus īstenot tikai viena gadu garumā, manuprāt, nav īpaši loģisks, un es vēlētos, lai jūs balsotu to pret to. Kāpēc tagad tiek izmantoti argumenti, ka jau ir pagājis gads kopš plūdiem un kāpēc nekas netiek darīts? Ja mēs būtu nekavējoties ieviesuši šo izņēmumu, tad mēs runātu pretī PDO, mēs eh, saskartos ar lielām problēmām no Pakistānas kaimiņu valstu puses. Es domāju, ka mēs ejam pareizajā virzienā, mēs mēģinām rast pareizo risinājumu. Tuvāko nedēļu laikā mēs redzēsim, kāda ir šī ietekme. Mums, protams, ir jāatcerās nesenie notikumi Pakistānā bet pašlaik tas ir PTO ziņā, vai mēs saņemsim šo izņēmumu vai nē. Un šāda veida izņēmumus var apstiprināt tikai vienprātīgi. Mēs nevaram piespiest PTO rīkoties, mēs varam darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai to panāktu. Es vēlētos teikt arī to, ka es nerunāju kā mm, viens no iepriekšējiem runātājiem par krokodila asarām un par liekulību. Nu, nē, esmu tiesīgs par to spriest taču tā neitrāli izsakoties, tas, kas tika pausts šovakar, īsti neatbilst iepriekš paustajam. Protams, ir pagājis laiks. Mēs nesaņēmām apstiprinājumu šim izņēmumam, un īstenībā šī lieta, par ko mēs spriežam, arī ir mainījusies. Mums ir jādomā par palīdzību cilvēkiem, kas ciet no plūdiem, Daļēji mēs vēl ar vienu par to domām, jo no paša sākuma ir runāts par humanitāro palīdzību. Mēs esam snieguši šādu humanitāro palīdzību 480 miljonu eiro apmērā. Šie argumenti nav mainījušies, un tāpēc es nedomāju, ka mums tagad pēkšņi vajadzētu sākt iet uh, citā virzienā. Esam pamanījuši problēmas, kādas varētu rasties Eiropas uh, eh, tekstīla industrijā. Uh, ir paredzēta drošības klauzula šajā sakarībā. Manuprāt, tā ir pietiekama, lai mēs varētu vērsties pret iespējamām problēmām. Es vēlētos teikt, ka viss ir ļoti skaidri. Šķiet, ka jūs esat pret to, komisija ir pār to. Ņemot vērā Eiro Pakistānas ekonomisko attīstību, uh, Un ņemot vērā drošības jautājumus, kas ir saistīti ar Pakistānu, manuprāt, Eiropas parlaments pieļautu lielu kļūdu, ja tas nobalsotu pret šo pasākumu. Paldies. Pēdējais runātājs būs referents Moreiras kungs. Divas minūtes viņam. Obrigāt, prezidents. Paldies, priekšsēdētāji. Esat sveikts mūsu vidū komisāra kungs. Mēs, protams, saprotam, kādēļ esat nokavējies, taču joprojām ir iespēja sniegt jums kopsavilkumu par šīs dienas debatēm. Esmu tāds uh, nejaušs referents vai referents pret pašu gribu. Debates parādīja to, kā viedokļi ir ļoti atšķirīgi, ne tikai komitejā, bet parlamentā kopumā. Komisijas priekšlikums. Komisijas priekšlikumos, protams, ir arī sava loģika un savi pozitīvi argumenti. Un daļa no tiem tomēr komiteja nepārliecināja. Un varbūt divi noslēguma komentāri. komisiju un komiteju nevar apsūdzēt par to, ka mēs esam centušies kavēt procesu. Jā, ir vajadzīga uh, atļauja, lai pieļaut šos izņēmumus no PTO puses. Un, ja mēs tādu nesaņemsim, tad viss šis darbs ir bezjēdzīgs. Mēs esam ņēmuši vērā arī visas uh, izmaiņas, ko komisija mums ir iesniegusi. Komisija ir nākus klajā ar savu priekšlikumu un attiecīgiem grozījumiem, bet tad, kad tas viss ir iesniegts PTO, tas pēkšņi izrādījās nesaskaņā ar to, kas nonāca parlamentā. Tātad šāda nekonsekvence ir vērojama un Eh, Inta komiteja ir centusies nepārvērst eh, to visu par šķēršļiem un neatlikt balsojums, un mēs iekļāvām visas tās eh, pārmaiņas un grozījumus, ko iesniedz komisija un padome. Paldies, kolēģi, ar to beidzam šīs debates, un uh, rīt pēcpusdienā balsosim. Nākamais darbkārtības jautājums ir jautājums, uz kuru jāatbild.